balsojumu skaidrojumiem. Sākam ar balsojumu skaidrojumiem veids Zekere ziņojumam un uz vienu minūti vārds Fonstorkas kundzei. Jā, Herr Präsident, es geht um. Paldies, prieksēdētāji kungs. Par virtuālajām valūtām runājot tādām kā bitcoin un citām, ir svarīgi atcerēties, ka digitālās tehnoloģijas šobrīd pasaulē ir pozitīvi vērtējams. Mēs varam rēķināties ar ļoti lieliem iekonomējumiem un arī to, ka šī valūta būs vienāda visur. Mēs samazinam izmaksas un tas eh, rada iespējamu digitālās valūtas apmaiņu tīmeklī. Tāpēc mums ir iespējams centralizēt valūtu naudu un kontrolēt naudas plūsmu. To vajadzētu vērdēt pozitīvi, un birokrāti nevēlas, lai šāda naudas plūsma būtu kādam citam un kontrolēta no kāda cita puses. Ziņojums ir vērtējums pozitīvi, tomēr mums nepieciešams jaunas tehnoloģijas, kuras tomēr nebūs pakļautas birokrātiskā mehānisma kontrolē. Centrālās bankas eh, birokrāti vēlas visur iebāzt savu degunu, tāpēc balsoju pret. Un tagad Mamikina kungs. Eh, Lielas paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Eh, kopš to lietošanas sākuma septiņus gadus atpakaļ bitmonētas un pārējais virtuālas valūtas, kā arī to pamatēsošā sadalītas virsgrāmatas tehnoloģija jau līdz šim momentam pietiekami plaši ietekmē pasaules finanšu tirgu un e, dažādos e, ekonomiskos sektorus. līdz ar to viennozīmīgi ir pienācis brīdis kvalitatīvi izvērtēt šādu jaunu ievedumu faktisku un turpmāko potenciālu pienesumu un pēc nepieciešamības izstrādāt to darbību regulējušus principus to es atbalstu. bet <clears throat> virtuālās e, valūtas ir potenciāls krietni samazināt sociālo transakciju un darbības izmaksas maksājumiem jo īpaši pārrobežu līdzekļu pārskaitījumiem. Tas var arī balstoties uz pielietojamas drošības arhitektūras speci specifikas viennozīmīgi pozitīvi ietekmēt šādu darbību realizācijas ātrumu. Tātad izmantošanas vieglums. Atbalstu. Paldies. Paldies. Un tagad Polčak kungs lūdzu. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova Ja esam tuto správu pod... Paldies! Uh. Šķirībā no maniem uh, iepriekšējiem uh, runātājiem, uh, kas slavēja šīs virtuālās valūtas un uzskatīja, ka nevajag tās sākumā regulē. Nu, mēs nevaram regulēt katru cilvēku ka darbības jom tam es piekrītu, bet mums ir jādomā arī, ka var būt negatīva ietekme uz stabilitāti šīm valūtām, un tādēļ mums ir pienākums rīkoties kā likumdevējiem. Un ir negatīva ietekme šīm virtuālām valūtām, tās izmantotas eh, tiek, lai eh, pārskaitītu nelegāli iegūtus līdzekļus, kriminālus līdzekļus un arī var tās novest pie spekulatīviem burbuļiem. Paldies, un tagad pārējām pie Skā Kellers ziņojuma izskaidrošanas. Pirmais man Mikinkungs. Paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Eh, pāris gadus atpakaļ sākusies migrantu krīzes gaitā Zviedrija saņēma vairāk eh, par 170 tūkstošiem iesniegumiem no valstī atbraukušiem migrantiem vai bēgļiem. Un pagājušā gadā tas nozīmēja, ka Zviedrija uz vienu iedzīvotāju miljonu, uz vienu miljonu iedzīvotāju, jau tur eh, atradās 11503 pretendenti uz attiecīga statusa saņemšanu. Augstākais radītais pasaulē ne tikai skandināvijai ne tikai eiropas savienībai bet pasaulē. atbilstoši eiropas savienības ietvaros sasniegtiem noteikumiem caur padomes lēmumiem un tā tālāk zviedrijai būtu jāsaņem respektīvi 1369 un 4358 personas no Itālijas un Grieķijas. Un šodienas ap, apspiestais priekšlikums atceltu šo nepieciešamību tikai uz viena kalendāra gada tur ir tā nelēmē. Bet ņemot vērā, cik daudz migrantu bēgļu jau atbrauc uz Viedrijā, tīri pēc fakta šī valsts savu, savus pienākumus pilnībā realizēja. Paldies! Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μακοβέη. Paldies, uz vienu minūtu vārds Makavēs kundzei. Uh, Paldies! E, Zviedrijas prasība par pagaidu pasākumiem startautiskās aizsardzības jomā viņi e, pieprasa 12 mēnešu bēgļu kvotas tādu tā kā atlikšanas laiku. E, Zviedrija ir uzņēmusi pāri par 160 tūkstošiem bēgļu 15. gadā, un tas ir ārkārtīgi liels sloks eh, Zviedrijas sociālajai sistēmai, un šobrīd Zviedrija vairs nav spējīga pat izskatīt visu to iesniegumus, kur Zviedrijā pieprasa patvērumu. Ir jāieslēdz sava veida eh, aizsardzības mehānisms eh, atrodoties tādā situācijā, kādā šobrīd ir Zviedrija. Zviedrija ir uzņēmusi nenormāli daudz migrantu. Paldies, nākamā koraca bildkundze lūdzu. Paldies! Es esmu ārkārtīgi priecīgi, ka parlaments nobalsoja ar lielu balsu vairākumu par šo ziņojumu, atbalstot Zviedriju bēgļu plūsmas eh, pārskatīšanā. Tātad šobrīd viņiem ir jāgaida pat vairāki gadi, lai viņu eh, lieta tiktu izskatīta. Un es esmu atbildīgā no EPP grupas un un es uzskatu, ka uh, Zviedrijai ir nenormāls sloks eh, tieši kā gala destinācijai sadarbojoties ar Zviedrijas imigrācijas pārvaldi, ar dažādām vīzu vietām. Protams, varbūt, ka vajadzētu viņiem iedot tādu kā pauzi, un tikai tad Zviedrija varēs turpināt uzņemt bēgļus civilizētā veidā. Zviedrija nevar turpināt būt tā valsts, kura uzņem nenormāli daudz cilvēku. Mums ir jābūt sava veida brīvajai ostai, patvērumam, saulainai vietai, pasaulē, kurā var ierasties bēgļi, lai tiešām atpūstos no šausmām. Arī pārējām 27 valstīm ir jāuzņem sava atbildība. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad e, eh, transatliskās datu pūsmas, un dodu vārdu man Mikina kungam. Man Mikina kungs, lūdzu. Jums priekšsēdētāji kungs. Transatlantiskas attiecības, jeb tādas starp eh, Eiropas Savienību un ASV, kā arī ES e un Kanādu, ir pasaule aktīvākas kā arī jāsaka ka finansiāli ekonomiski apjomīgākas attiecības. piemēram datu plūsma starp es un asv sastāv ap piecpadsmit terabitiem sekundē tas pārsniedz šādas starp jebkuriem citiem reģioniem pasaulē šādus savienojumus. līdz rezolūcijas priekšlikuma ietvaros būtu vēl vērts atzīmēt ka četrpadsmitajā gadā asv digitāli sniedzamo pakalpojumu imports no eiropas savienības sastādīja piecdesmit četrus procentus no kopējās divpusējās pakalpojumu tirdzniecības citiem vārdiem sakot transatlantisko datu plūsmu drošība jau vien viena no svarīgākajām vietām es un asv attiecībās ehm, kas īpaši attiecās uz transatlantiskās tirdzniecības investīciju partnerības sarunām ehm, bet eh, visā kopumā protams es eh, šo dokumentu atbalstu un eh, es uzskatu ka tas ir ļoti vajadzīgs eiropas savienībai. paldies! Paldies! Um, Grifinas kundzes uh, ziņojumam ir četri balsošanas gadiem, sāk, sāk Kirtona Dalīna kundze. You, Paldies, priekšsēdētāja kungs! enerģijas eh, nabadzība attiecās uz pār par 50 miljoniem eiropiešu. Daudz kur Eiropā cilvēki cīnās ar iespēju par iespēju apsildīt savas mājas. Un manu vēlē, manā vēlēšanas iecirknī katrs desmitais nevar ziemā apsildīt savu māju. Un izvēloties būt siltumā vai kaut ko likt uz galda, man liekas, šāda izvēle nav cilvēcīga modernā Eiropā. Grifinas kundzes ziņojums ir būtisks solis uz priekšu, kā sagatavot pasākumu kopumu cīņai pret energo nabadzību. Mums ir jāsadarbojas ar patērētāju biedrībām, jo patērētājiem ir jāmēģina piedāvāt vis viņiem piemērotākie tarifi. Es šodien griežos pie UKIP un Toriju partijām, kuri šodien balsoja pret aizliegumu pret negodīgas komercprakses izskaušanu. Vai tiešām tie ir cilvēki Eiropā? Un tomēr Grifins kundze ziņojumā ir skaidrs plāns. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Mamikina kungs lūdzu. Lielas paldies jums, priekšsēdētāj kungs! Pašlaik Savienības mērogā realizēta enerģētikas sistēmas reforma vispār tiek orientēta uz tās padarīšanu par vairāk decentralizētu uh, energoefektīvāko elastīgāko un lielākoties balstītu uz neizsikstošiem enerģijas avotiem. un viens no primāriem mērķiem tādējādi arī mums būtu nodrošināt iedzīvotājiem stabilu pieejamu efektīvu ilgtspējīgu enerģiju. tas ir numur viens. realizējamas izmaiņas nozīmē arī iespēju cilvēkiem pašiem pēc nepieciešamības ražot savu patērējamo enerģiju tas ir svarīgi īpaši mazapdzīvotajās eh, teritorijās kā arī brīvi izvēlēties attiecīgu pakalpojumu sniedzējus. un pēdējam punktam manā skatījumā eh, perspektīvā faktiski jānovērt pie enerģijas monopolu likvidēšanas kas dažās dalībvalstīs joprojām ir pat tālu no reālas implementēšanas un protams es šo virzienu atbalstu. paldies! Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει... Paldies. Vārds Makovei kundzei uz vienu minūti. Sistemul energetic klas... Paldies, prieksēdētāja kungs. Protams, centralizēta apkura ir ļoti svarīga. Tagad eh, mums ir uh, apsildes eh, sistēmas centralizētās, kuras ir balstītas uz atjaunīgiem resursiem. Uh, Eh, protams, patērētājiem ir jābūt labāk informētiem, lai viņi varētu mazāk patērēt enerģiju un zinātu, kā to taupīt. Otrs pilārs šajā ziņojumā ir patērētāju iespēja izvēlēties starp dažādiem piegādātājiem, siltuma piegādātājiem. Un trešais - jāiestājas par augstu aizsardzības līmeni it visiem patērētājiem. Balsoju par šo ziņojumu un tomēr man joprojām nav skaidrs, kā mēs definējam energo nabadzību, jo katrai dalību valstī ir atšķirīgas eh, energo vajadzīgas un vajadzības un apsildes vajadzības. Tātad atšķirība starp dalību valstīm ir lielas un dažādi maksājumi dalību valstīs eh, siltumam vai atdzesēšanai arī atšķiras. Paldies, e, saka prieksēdētājs, un tagad Polčaka kungs pēdējais. Paldies, e, prieksēdētāja kungs. Šī enerģijas e, savienības projektu es atbalstu un arī vienotā energoresursu tirgus izveidu, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šajā jomā. Mums ir jāizlēm, kuri pasākumi jāveic Eiropas Savienības līmenī un kuri nacionālā līmenī. Un šis ir svarīgs uh, uzdevums Eiropas komisijai. Un man ziņojumā patika tas, ka mēs uh, cenšamies uh, stiprināt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Tāpat es atbalstu arī to, ka tiek prasīta lielāka atklātība šajā jomā un ir uh, mērķis panākt uh, labi uh, funkcionējošu energoresursu tirgu Eiropas Savienībā un ir jādomā arī par to, kā cīnīties pret energo nabadzību. Un tas politiski ir ļoti būtiski. Paldies! Paldies! Pārējām pie Arēna kundzes ziņojumu. Balsojumu skaidrojumu, nabadzību zimumu perspektīvu. Pirmajam vārds. Skripeka kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par sieviešu nabadzību, par ko runiet šajā ziņojumā, vairāk vajadzētu uzsvērt arī vīriešu nabadzību. Kāpēc ir jārunā konkrēti par viena eh, dzimuma uh, nabadzību, jo ir pat tādi cilvēki, kuri nepiedara nedz vīriešiem, nedz sievietēm. Es domāju, ka mums vajadzētu tomēr runāt par neadekvātu atalgojumu, kāds joprojām ir cilvēkiem, kur strādā. Ļoti daudz tieši sieviešu rūpējas par bērniem un par vecākiem ģimenes cilvēkiem. Ir arī citas riska grupas, tās ir vientuļās mātes, sievietes bez darba īs pirms pensionēšanās vecuma. Mums ir jāmēģina Eiropas līmenī rast efektīvus un darbojošos risinājumus, kā cīnīties pret sieviešu nabadzību. Un, eh, protams, eh, nabadzība ir tāds plašāks jēdziens. Tiešām žēl, ka eh, FEM komitejas ziņojumā, lai reāli risinātu nabadzīgu sieviešu problēmas, joprojām vēlas runāt par dzimumu ideoloģiju. Tā ir cīņa starp un pret stereotipiem, un tomēr mums ir nepieciešams, kas cits balsoja pret to. Mamikina kungs lūdzu. Yes, paldies jums, priekšsēdētāji kungs eiropas iedzīvotāju starpā sešdesmit četri seši miljoni sieviešu un piecdesmit septiņi seši miljoni vīriešu dzīvo nabadzībā. tas nozīmē ka nabadzīgo sieviešu ir e, ne tikai e, vairāk absolūtos skaitļos viņas ir daudz vairāk es teiktu predisponētas nabadzībai un sociālajai atstumtībai nekā vīrieši. tas attiecas uz faktiski jebkurām sociālām grupām jebkuriem vecumiem ģimeņu struktūrām un tā tālāk šajā ziņā būtu vēl vērts pieminēt to nožēlojamu faktu ka sievietēm dažādu iemeslu dēļ ir daudz grūtāk vienlaikus realizēties personīgajā un profesionālajā dzīvē un es piekrītu aicinājumam komisijai pēc iespējas drīzāk izstrādāt visaptverošu globālu likumdošanas iniciatīvu ar mērķi tieši apmierināt mātu un tēvu vajadzības kas attiecas uz dažāda veida atvaļinājumiem. stereotipiski vai nē bet dominējošai apgadnieka lomai jākoeksistē ar pilnvērtīgu audzinātāja lomu. paldies! Paldies, un tagad eh, dodam, eh, dodu vārdu Daltona iz, ziņojuma izskaidrotājiem vārds atkal pirmajam Mamikina kungam. Lūdzu. liels paldies jums priekšsēdētāja kungs! jāsaka ka jau vairāk nekā par divdesmit gadiem līdz ar kopējā tirgus reformēšanu paradies vienotais tirgus kura ietvaros tika veiksmīgi likvidēti tarifu šķēršļi. netarifu šķēršļi diemžēl joprojām turpina ievērojami ietekmēt tirdzniecību un brīvu preču apriti kam ir pilnīgi saprotams ka vienmēr pastāvēs zināmas birokrātiskas slodzes samazināšanā ir viens no galvenajiem mērķiem tas jāpanāk arī digitālajā tirgū un atsevišķi jāatzīmē pārrobežu pakalpojumu sniegšanas kvalitāte jo mūsu dalībvalstīs joprojām pastāv nereti visai atšķirīgas sistēmas šajā ziņā. tas nereti noved pie situācijas kad teiksim ierakstītā vēstule ko nosūta fiziski pa pastu dažreiz ātrāk atnāk nekā elektroniski. Paldies! Paldies! Uz vienu minūtu Makavei kundzei vārds. Liels paldies! Kopīgs mērķis ir samazināt tirzniecības šķēršus, atteikties no tiem vienotē tirgā. Taču šodien vēl spēkā ir netarifu barjeras, kas, diemžēl, ietekmē uzņēmums. Tieši uzņēmums saskaņas ar, netarifu, ar šiem netarifu šēršļiem ir um, dažādi PVN režīmi, ir uh, vienošanās starp dažādiem daudznacionāliem uzņēmumiem, vesela virkne netarifu šēršļu, kas ir nepamatoti. Īpaši tas tā uh, šiet pilsoņiem, kas maksā par daudziem pakalpojumiem un precēm. Nav arī pietiekoši pieejama informācija procedūrām tiešsaistē, un arī šeit ir runa par beztarifu šēršļiem. Tas ir arī šēršļis dalībvalsts konkurētspējai un arī Eiropas tirgus vienotībai. Vienotā tirgus pabeigšana, kas ļautu precēm un pakalpojumiem brīvi apritēt, uh, Eh, digitālās ekonomikas kontekstā ļaus iegūt simtiem tūkstošu eiro. Paldies! Tagad par komikundzes ziņojumu. Uz vienu minūti izteiksies komikundze. Lūdzu, vārds jums, Makovei kundze. Balsojam skaidrojumam. Makovei skundze. Okay. Από τη στιγμή Ak, tā jūs nevēlaties izteikties labi. Tā kā Makavei kundze nevēlas izteikties, esam pabeiguši balsojumu skaidrojums. Šīs sēdes um, protokols um, tiks skatīts uh, nākošā sēdes sākumā. Ja iebildumi nebūs, tad tiks uh, apstiprināts protokols.